punktā. Tagad ir pienācis laiks, sacīšu vēlreiz, tūkstošiem cilvēku, kas ies demonstrācijās Lisabonā. Pietiek. Paldies, līdz ar to esam beiguši vienas minūtes runu laiku, un tagad saskaņā ar darba kārtību referenta Rita Borselino mums pastāstīs par Eiropas Savienības iekšējās eh, drošības stratēģiju, eh, dod viņai četras minūtes. Komisārs Kondz, priekšsādātāja kungs, es vēlos jūs iepazīstināt ar iniciatīvas ziņojumu Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju. 23. maijā būs gada diena kopš Falkone un uh, viņa atbalstītāji daži tika nogalināti, un es gribētu vēlreiz uh, uzsvērt uh, to, ka uzbrukumi turpinās un pagājuši piekdien notika uzbrukums, viena meitene gāja bojā un vairākas citas tika smagi ievainotas. Mums ir jārūpējas par mūsu drošību, jāstiprina pasākumi, lai to padziļinātu. Un es gribu tieši šeit pieminēt arī um, zemestrīču upurus, jo upuri zemestrīcē ir tādēļ tik smagi, ka drošība nav bijusi garantēta. Runājot par um, sadarbību un uh, iekšējās drošības stratēģijas izstrādi, visu laiku jādomā par pamatiesībām un tiesisks valsts uh, principiem, jo tie ir uh, saistīti ar šo stratēģiju. Un tāpat ļoti nozīmīgi ir, lai Eiropas Savienības institūcija loma tiktu saglabāta un izmaiņas notiks stājoties spēkā Lisabonas līgumam. Uh, Izstrādājot stratēģijas un novērtējot uh, mūsu drošības modeļa galvenos uh, pamatprincips, īpaši nozīmīgi ir, lai mēs būtu pilntiesīgs likumdevējs kā parlaments. Tāpat ļoti nozīmīgi ir, lai parlaments varētu īstenot uh, demokrātisko parlamentāro kontroli. Mums ir nepieciešama saprātīga sadarbība starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Tāpat arī jāiesaista atbilstīgi saskaņot komisijas gadu pārskatu sagatavošanu, kā arī jārunā par iekšējās stratēģijas iesaisti. Runājot par apdraudējumiem un apdraudējumiem, kas skar iekšējo aspektu, jāsaka, ka apdraudējumi ES jāapkaro caurskatāmi un es gribētu formulēt piecas prioritātes. Šis saraksts nav noslēgts un nav izsveļošs, un visdrīzāk, kā tā varētu arī labāk arī strukturēt, tā, piemēram, sākša. Organizētā noziedzība, tās apkarošana, terorisma apkarošana, iekšējā drošība, tās stiprināšana, Eiropas Savienība nevar darboties viena pati, tai jāstrādā roku rokā ar partneriem. Jādomā arī par to, kas notika Brindisī un par to, ka ir asociāli spēki, kas ir gatavi pielietot vardarbību. Tāpat ir jāsaka, ka līdzšinējā darbība ir saistīta ar dažādiem trūkumiem. Tas jāsaka, piemēram, par tiesnešu darbu un mūsu prioritātei jābūt tādai, ka mēs uzlabojam uh, šo jomu. Jāapkaro tāpat ekonomiskie noziegumi, vides noziegumi, kā arī kibernoziegumi. Komisija ir lēmus, ka viena no prioritātēm būs autortiesība aizsardzība. Šajā jomā gan es neesmu īsti droša. Jā, akta ir ļoti liela un nozīmīga tēma, arī daudzslāņaina. Taču man liekas, ka šajā jautājumā ir jābūt atsevišķām diskusijām. Un noslēgumā gribu pateikt paldies visiem ēnu referentiem, kas ir devuši savu ieguldījumu šī ziņojuma izstrādē. Tāpat gribu pateikties arī frakciju darbiniekiem un arī paldies maniem asistentiem. Paldies! Pas. Paldies! Nākošais runātājs būs Paškas kungs. E, paldies, priekšsēdētāji kungs. Eiropas Savienības iekšējā drošība ir nozīmīga un to apdraud dažādi faktori. Apdraudējumi izplatās visā Eiropā. Tas ir daļai saistīts ar nepārāk labi kontrolētām robežām. Tāpat arī organizētā noziedzība ir apdraudējums, kā arī migrantu, nelegālo migrantu plūsmas. Atšķirības dzīves lim, līmenī uh, Eiropas Savienībā veido potenciāli nelegālam darba tirgumu arī nelegālām darbībām, tādām kā uh, prostitūcijas veicināšana un citas. Mums ir jāskatās, kā iekšējās drošības aspekti ir saistīti ar uh, apkārtni un tās turbulencēm. Līdz ar to ir jāstrādā kompleksa un visaptveroša iekšējās nārēs stratēģijas izstrāde, un tajā būtu tā struktūrātai, lai arī ārējās politikas aspekti tiktu ietverti iekšējās drošības stratēģijas izstrādē. Un es domāju, ka tas ir priekšnoteikums, lai izstrādātu šādu veiksmīgu stratēģiju. Paldies! Nākošā runātāja Basesko kundze. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Radot drošības, brīvības un tiesiskumu telpu. Uh, tas ir kā prioritāte noteikts, un lai to sasniegt, mums ir nepieciešami noteikti pasākumi. Pasākumi, kas ir vērsti uz to, lai drošība pieaugu, lai to, sasniegt, lai to sa justu katrs pilsonis. Piecas jomas tika nosauktas, kas ir īpaši nozīmīgas, un arī specifiski pasākumi minēti, bet mums ir vēl papildus aktivitāti nepieciešama, lai apkarotu noziedzību, lai apkarotu ok, um, organizēto noziedzību, jo bieži vien aiz tādiem nelieliem noziegumiem, piemēram, zakšana no automašīnām vai somiņu, somiņu nozakšana, aiz tās slēpjas, nu, burtiski tāds tā kā starptautisks noziedznieku tīkls. Tādēļ es domāju, ka Eiropola jāiesaista, lai novērtētu riskus, un tas tam jānotiek saskaņā ar LSD 7. pantu. Paldies! Paldies! Nākošā runātāja būs komisāra Mālstrojuma. Lūdzu. Paldies! Priekšsēdētāji kungs! Marcelīno kungs, es tiešām jums varu pievienoties runājot par to, kas notika Brindisī. Protams, mēs nevaram šādās situācijās aizsargāt cilvēks, bet arī, protams, tas simbols, ka šī skola bija nosaukt Falkone. Uh, vārdā arī ir tā kā simbols. Es pirms nedēļas faktiski biju ciemā, no kurienes nāca šī meitene, un iepazinos ar to, kā tiek konfiscēti nelegāli iegūtie līdzekļi un kā cīnīties sabiedriskā līmenī pret mafiju. Paldies par jūsu ziņojumi! tas ir tiešām labi izstrādāts un tiešām palīdzēs mums veidot iekšējās drošības stratēģiju. Mēs pilnībā jums piekritam, ka šajā stratēģijā jāpiedalās visām institūcijām un visām aģentūrām nopietni sadalot funkcijas. Pilsoņu drošība, protams, ir mūsu centienu centrā Domāju, ka stratēģija veido labāko platformu, lai cīnītos ar dažādiem apdraudējumiem, kā arī veikt operatīvo darbu, runājot par noziedzību. Šai kontekstā mēs atbalstam parlamenta politikas ciklu iesaistot parlamentu un nacionālos parlamentus kopīgās debatēs, izstrādājot kopīgus ziņojumus. Pat labāk mēs strādājam pie otrā īstenošanas ziņojuma par šo stratēģiju, kas tiks publicēts gada beigās. Stratēģijas īstenošana lielā mērā saistās ar solījumu turēšanu par šiem pieciem mērķiem, un tie visi ir svarīgi Mēs nevaram atdalīt terorismu no kibernoziegumu, drošību jautājumu uz robežām un citus. Visi tie ir svarīgi. Mēs daudz ko esam sasnieguši kopš pirmās publikācijas, piemēram, ziņojums par konfiskācijām, par radikalizāciju, par tīklu radikalizāciju ziņā, kiber noziedzības centra nodibināšanu, un šī gada beigās mēs runāsim par Eiropolu un Cepolu un Eirojustu. Tas ir tas, ko jūs aicināt - uzlabot sadarbības starp policijas aģentūrām, bet arī nacionālajā līmenī. Mums būs arī priekšlikumi, kā aizsargāt kritisko infrastruktūru, un līdz gada beigām noturēsim arī konferenci, kur apmainīsimies ar pieredzi runājot par radikalizācijas uh, tīkla uh, iegūmiem. Šajā otrajā ziņojumā mēs novērtēsim situāciju, runājot par iepriekšējām darbībām, politikas ciklu, meklēsim arī jaunas iespējas, ko drošība var radīt, runājot par finansu un ekonomisko krīzi, no kuras mēs visi ciešam, jo tas ir ļoti svarīgi, lai veidotu vidi, kurā investori jūtas droši. Tāpēc es uzskatu, ka jūsu ziņojums ir liels solis uz priekšu runājot par iekšējās drošības stratēģijas izstrādāšanu un turpināsim sadarboties. Paldies! Paldies komisārs kundzei! Līdz ar to šīs diskusijas ir uh, noslēgtas. Balsojums būs rīt 2012. Nākošais darba kārtības punkts ir Kornelis de Jong ziņojums